Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Το επόμενο σημείο στην ημέρα... Mēs turpinām mūsu sanāksmi. Plenāru sēdi un ņemam nākamo punktu mūsu darba kārtībā. Tas ir mutiskais jautājums, subsidiaritātes un vispārējuma princips sociālo sabied, elektrisko pakalpojumu sniegšanā Eiropas Savienībā. Mēs sāksim diskusiju. Mums ir referents Olbritkungs no sākuma divas minūtes. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Ja... Dāmas un kungi, priekšsēdētāji. Panie ustne, które zostało tu postawione. Es gribēju vērst jūsu uzmanību uz šo mutisko jautājumu. Mūs iedvesmoja šī jautājuma rakstīšanā lēmums, ko pieņēma Eiropas komisija. Un mēs sākam domāt par sociāliem mājokļiem Nīderlandē. Un šis eh, Eiropas eh, komisijas lēmums ir izraisījis ļoti plašas diskusijas šeit parlamentā. Mēs uzskatām, ka šim uh, dokumentam ir ļoti plašas sekas. Mums ir jāsaprot, ka eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs ir dažādas sociālo mājokļu definīcijas un arī attiecīgā saikne ar šo pakalpojumu universālumu, ar sociālo sabiedrisko pakalpojumu universālumu. Un ir attiecīgi dažādas definīcijas, attiecīgi tā kā nav vienota sociālā mājokļa definīcija, arī nav saprotams, kas ir atbildīgs par sociālo mājokļu piešķiršanu. Ir arī valsts institūcijas, kas piešķir šos mājokļus, un ir arī privātās institūcijas, kas šeit darbojas. Sociālo mājokļu definīcija un diskusija ir arī ļoti svarīgs jautājums sakarā ar struktūru fondiem. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai komisijas prāta vajadzētu veidot vienot sociālo mājokļu definīciju visā Eiropas Savienībā un vai vajadzētu attiecināt šos principus vienādi uz visu Eiropas Savienību vai komisija neplāno noteikt mājasēmniecību ienākumu līmeni, kā piemēram tas tiek darīts Nīderlande. Šeit mēs redzam arī subsidiaritātes principu pārkāpumu. Rūlis kundze. Tā, Kirjā Rūlē. Trīs minūtes. Prezidentin. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atsaukties uz paziņojumu presē, kur nāca klajā pat komisija pagājušā gada 9. decembrī saistībā ar lēmumu par eh, šo sistēmu, kas attiec uz Nīderlandes sociālajiem mājokļiem. Es nolasīšu. Komisijas lēmums apliecina līdzšinējo komisijas politiku, ka dalība valstis eh, patur um, manevrēšanas iespējas attiecībā uz sociālo mājokļu būvēšanu un citu vispārīgās interešu sociālo pakalpojumu sniegšanu. Mans jautājums ir tāds, vai Šis komisijas paziņojums saskan ar faktu, ka attiecībā uz sociālo mājokļu būvniecību Nīderlandē ir noteikti šie griesti. Kā tas sasaucas ar subsidiaritātes un samērīgumu principu? Es gribētu arī pajautāt komisijai, kā lēmums, kas formāli apliecina uh, to, ka ir nepieciešams atzīt šo dažādību un kurā ir iestāšanās pret sociālo segregāciju, bet vienlaikus tiek noteikts šis te maksimālais 10% slieksnis, kas ir 33 tūkstoši eiro, un līdz ar to tas sanāk, ka, ka ir vairāk nekā 10% pār šiem slieksnim attiecībā uz uh, sociālajiem mājokļiem, un līdz ar to Nīderlandē būtu jāmeklē šis izlīdzinājums citās mm, jomās. Un uh, līdz ar to es gribētu pajautāt, kā tas saskan ar jautājumu par subsidiaritātes, par dalību valstu tiesībām. Uh, kā jūs, kā komisija jau ziņo savā paziņojumā presē ar šo te manevrēšanas iespēju dalību valstīm un apstākļiem sociālo mājokļu celšanai un šādu sabiedrisko pakalpojumu piešķiršanai. Paldies! Paldies, Kasteks kundzei. Priekšsēdētāji kundze, Paldies! Es gribētu uzdot jautājumu komisijai sakarā šo dokumentu par sociālo pakalpojumu un mājokļu piešķīrumu. Vai jūsuprāt ir nepieciešams nodrošināt saskaņu ar konkurences likumdošanu? Vai ir nepieciešams? nepieciešams runāt par šo sociālo mājokļu jautājumu, kā vispārēji pakalpojumu. Es uzskatu, ka šeit ir tomēr ierobežojuša definīcija, un tā ierobežot skaidro sociālo pakalpojumu būtiskumu. Vai komisija atzīst šīs eh, sociālā pakalpojuma jēgu, un vai jūs mm, gribat saistīt arī šo jautājumu ar eh, šīm grupām, kas ir vismazāk aizsargāts? Rezultātā par Nīderlandi. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu noteikti ņemt vērā to cilvēku kategoriju interesi, kas ir vismazāk aizsargāti. Nīderlandē ir par 10% samazināts sociāla mājokļu piešķīrumu līmenis, tātad noteiktām cilvēku grupām ir iespējams saņemt vairāk, bet šeit ir arī ierobežojums procents, un šis ierobežojums ir ļoti būtisks Un tādā veidā mēs nevaram panākt šīs procedūras mērķi. Proti, ka vajadzētu sociālos mājokļus piešķirt saskaņā ar likumdošanas, likumdevēja ņēmēju. Un tāpēc ir jautājums, lēmumu, tāpēc um, man ir jautājums komisijai. Kāda juridiskā bāze varētu likt dalībvalstīm pārdefinēt nosacījumus, pie kādiem tiek piešķirti sociālie mājokļi. Paldies! Paldies, Kaste kundze! Tagad došu vārdu Andoru kungam. Prieksēdētāji, godātie deputāti, tātad tik uzdot vairāk jautājumu. Vispirms, vai komisija uzskata, ka būtu vajadzīga vienoda sociālo mājokļu definīcija Eiropas Savienībā? Otrais jautājums. Kā komisija attaisno to, ka tās lēmumi pārkāpj subsidiaritātes principu un valstu un decentralizēto iestāžu tiesības organizēt pakalpojumus? Un trešais bija par to, cik lielai būtu jābūt robežai. Es vēlētos uzsvērt, ka, protams, ka komisija interesē sociālie mājokļi, jo tā ir galvenais instruments ekonomiskās iekļaušanas politikā Eiropas Savienībā. Atbildot uz pirmo un otro uzdotajiem jautājumiem, vēlētos pilnīgi skaidri uzsvērt, ka komisija nav izveidojusi vienotu definīciju sociālajai mājai Eiropas Savienības līmenī un pilnībā atbalsta subsidaritātes principu. Jau e, tika pieminēts komisijas lēmums 2005-842, kurā runa iet par e, sabiedriskajiem pakalpojumiem. Un, protams, ka ir jābūt juridiskai skaidrībai un administratīvā sloga sadalījumam to institūciju starpā, kas atbild par, par sociālo mājokli. Ņemot vērā šī lēmuma prasības tad e, ir jābūt skaidram tam naudas daudzumam, par kuru tiek runāts šajos sociālajos mājokļos. Un, ja tas tiek uzskatīts par sabiedrisko pakalpojumu, tad to noteikti definē dalībvalsts. Katra dalībvalsts definē to kādam ir jābūt eh, sociālo sabiedrisko pakalpojumu apjomam un cik lielā mērā tajā piedalās valsts. Vēlētos attie attiekties arī uz komisijas lēmumiem 2006. un 2007. gadā, kurā ir atrunātas dalību valstu atbildība un kurā arī runa iet par sabiedriskiem pakalpojumiem. Vēl bez tam, pavisam nesen mēs runājām par vispārējo sabiedrisko pakalpojumu direktīvas jautājumiem. Šeit mēs nerunājam par mājokļiem kā tādiem, mēs runājam par tiem mājokļiem, kuri tiek eh, piedāvāti balstoties uz sociālajiem kritērijiem. Komisijas lēmumā 2005. gadā runa iet par to riska grupu mājokļiem, kurus ir izveidojušas dalību valsts, to definīcijas. Dalību valstīm tāpēc ir jādefinē mērķgrupa, kam ir paredzēti Eh, sociālie mājokļi. Šai mērķgrupas definīcijai ir jābūt caurskatāmai un jāizvairās no diskriminācijas. Dalību valstīm ir jābūt pietiekami elastīgiem noteikumiem, kādā veidā tiek piemērot sociālo mājokļu sistēma. Komisija noteikti pārbaudīs, vai visas definīcijas ir pareizas un bez kļūdām. Mēs šādu nostāju pieņēmām jau 2009. gada decembrī, kurā runa gāja par sociālajiem mājokļiem Nīderlandē. Tas arī atcaucās ar um, pamattiesību hartas 4. pantu. Pilnīgi skaidra sociālo mājokļu definīcija skaidri pierāda, ka valsts nevar atbalstīt komerciālas aktivitātes, ja tas ir ārpus sociālo sabiedrisko pakalpojumu interesēm. Uh, Runa iet arī par, kā jau es to iepriekš teicu, mājokļi kā tādi nenozīmē to pašu, ko sociālie mājokļi. Mums ir jābūt pilnīgi skaidriem sociālo mājokļu piešķiršanas kritērijiem, kurā tiktu izvērtēti gan adekvāti sabiedrības finansējuma izmantošanas noteikumi, gan arī nepieciešamības kritērijas. Par trešo jautājumu. Nu, jautājums par to notekot sociālo mājokļu mērķa grupu, kur ienākumi nesasniedz 33 tūkstošus eiro. eiro. Skaidri atbildēšu. Eiropas Savienības līmenī nav noteikts nekāds ieņēmumu griestu līmenis. Tas attiecās tikai uz vienu dalību valsti. Šis konkrētais apsvērums uz Nīderlandi. Nīderlandes varas iestādes vēlējās padarīt savu sociālo mājokļu ideju saskaņā ar Eiropas Savienības ideju. Līdz ar to viņi vēlējās noskaidrot sociālo mājokļu mērķu, mērķu grupu Nīderlandē, un šajā Nīderlandes definīcijā komisija nav radusi kļūdas, līdz ar to komisija piemē, nolēma piemērot arī Eiropas Savienības līmenim Nīderlandes ieteikto definīciju, jo šī definīcija ir ļoti plaša, caurskatām un atbilst. Paldies, komisārkungam. Un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem un tautas partijas vārdā runās Vandis Roja kungs. Eh, moment. Priekšsēdētāja kundze. Runājot par krīzes situāciju, kurā mēs diskutējam par to, kā attīstīties spējīga sabiedrība, var attīstīties konkurēt spējīgi. Es uzskatu, ka mēs šeit runājam varbūt pārāk, pārāk detalizēt, un tomēr daudz cilvēku par to uztraucās, jo mājoklis jau ir viena no cilvēka pamatiesībām. Pie tam atcerēsimies, ka mājokļu uh, maksāšanas nodrošināšanai bankas vairs nenodrošina tik lielu atbalstu kā agrāk. Un tā tad vesela virkni cilvēku Eiropas Savienībā ir nonākuši grūtībās. Runājot par uh, to, vai visas dalību valsts piekrīt komisijas līmenim, es eh, vēlētos pateikt, ka patiesībā mums vajadzētu runāt arī par eh, likmes procentiem. Es uzskatu, ka debats, kuras šobrīd ir Nīderlandē, tās ir ārkārtīgi striktas, un, protams, ka visi nav viensprāts par to, ko vajadzētu uzskatīt par sociālo mājokļu definīciju. Dalību valsts Šeit tik pieminēt 10%. Tas nav īpaši daudz. Tātad 10%, eh, kas varētu pārsniegt 33 tūkstošus. Tātad iespējams, ka es eh, īrēju dzīvokli, un tad es nolēmu pēc gada īrēšanas, ka es eh, nopērku kaut ko. Un es uzskatu, ka ir jābūt elasticitātei, un mans secinājums būtu tāds, ka subsidiaritātes princips ir jāievēro. Tas nozīmē, ka katrai valstī ir jādefinē savi sociālo mājokļu definīcijas noteikumi un kritēriji, un vēl bez tam vēlētos pateikt, ka es vēlētos redzēt komisijas lēmumu, kurā lielāka atbildība būtu dota dalību valstīm. Un, protams, ka cilvēki šobrīd no tā ir atkarīgi. Liels paldies! Tālāk no sociālistu un demokrātu grupas Gerhards Kundze. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, dārgie kolēģi. Klausoties pašreizējās diskusijas, es esmu pamanījusi, ka pastāv ļoti liela nedrošība par to, kādā veidā tiesības tiks piemērot šajā jomā. Un uh, jūs tikko, Andor kungs, sacījāt, ka nav Eiropas mēroga regulējuma. Uh, kurā būtu noteikts kā slieksnis šie 33 tūkstoši eiro, bet mūsu Nīderlands kolēģi saka, jā, ir gan tāds slieksnis, un e, iespējams, ka viņi ir bažījušies, ja netiek tāds, tāds liekšņi noteikti, tad kaut kāda Eiropas komisija varētu teikt, jā, bet jums ir jāpiemēro skaidra kritērija. Un es domāju, ka šī nedrošība ir tieši tās, kas rāda ārkārtīgi daudz grūtību arī tajās dalību valstīs, kuras pieņem pašas lēmums attiecībā uz to, kas atbilst tam, kas ir nepieciešams cilvēkiem, tīpaši sociālo mājokļu būvniecībā. Sevišķi, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuriem nav pietiekami daudz līdzekļu, lai iekārtotos tā, kā viņi to vēlētos. Un es domāju, ka tāpēc ir ļoti būtiski radīt tiesisko skaidrību, tiesisko pamatu, kurā arī būtu skaidri pateikts, ka tas viss ir iespējams un kurā būtu skaidri pateikts arī tas, ka sabiedrisko pakalpojumu vidū ir tāda pakalpojuma, kas būtu jāaizsargā un ko dalība valstis sniedz vietējos apstākļos, kas ir tātad universāli. Man bija divas minūtes laika dotas. Tātad pakalpojumi, kas būtu universāli un rūpētos par to, lai tie ir pieejami visiem cilvēkiem. Un tāpēc es domāju, ka tas viss ir nepieciešams. Mums ir jādomā par šiem jautājumiem, un es zinu, ka nodarbinātības komitejā par to tiek runāts, tiek domāts par šādu vispārīgas ekonomiskās intereses pakalpojumu tiesiskās bāzes radīšanu vai lūkšanu komisijai to darīt, jo tas būtu labi nākotnē. Paldies! Jums bija pusotras minūtes, jebkurā gadījumā jūs runājat ilgāk par divām minūtēm. Tālāk, Džorāna kundze. No zaļo grupu. Paldies! Komisāra kungs šeit runāja par juridisko bāzi, un tas ir ļoti svarīgi, bet aiz šīs juridiskās bāzes ir arī cita lieta, proti sociālie mājokļi, ir kaut kas tāds, kas nav parasti tirgus, tā nav parasta ekonomiska aktivitāte, kā jebkura cita aktivitāte. Šeit ir kaut kas vairāk kā mājoklis, tas ir sociālais mājoklis, kas ir plašāks jēdziens, tas ir mājoklis, kas tiek piešķirts neaizsargātām grupām, trūcīgajiem, un par to ir jārunā, un arī jārunā par to, kā piešķirt šos mājokļus rajona iedzīvotājiem, kas dzīvo savā pilsētā, savā attiecīgā rajonā, ir nepieciešams strādāt ar visām ieinteresētajām pusēm, ar īrniekiem un likumdevējiem, jāsaprot, kādā veidā cilvēki dzīvo attiecīgā rajonā. Un es gribu pasīrot, ka šī lieta ir pavisam savādāk. Tas nav parasts jautājums. Tāpēc ir nepieciešams ņemt to vērā arī mūsu likumdošanā par um, sabiedriskiem pakalpojumiem. Ir nepieciešams saistīt šo jautājumu attiecīgi ar palīdzību uzraudzību un arī nedrīkst likt nekādus šķērsus piekļuvai. Kolēģi runāja par 33 tūkstošiem, kā tādu griezu līmeni, bet šeit ir ļoti dažādi cilvēku kategorijas. Ir arī bērni ar vienu vecāku, ir arī ve vecāki gadagājumi cilvēki. Tāpēc ir nepieciešams jādomāt par to, kā elastīgāk rīkoties un realizēt projektus attiecīgā rajonā. Paldies, Ģurān kundze. Tālāk eh, Lēja Jarika kungs, viena minūte. Un lūdzu, cenšaties iekļauties attiecīgā laika reglamentā. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, eh, jūs teicāt, ka komisija tiešām pievērš lielu uzmanību sociālā mājokļa jautājumam. Un šeit ir saikne ar mūsu pamatlikumu, kas netiek attiecīgi īstenots mūsu dalībvalstī. Te atkal kārtējas melnais punkts mūsu sociālā modeļa sistēmā. Jūs, komisāra kungs, parastā kārtā citējāt komisijas dokumentu, bet no otras puses ir arī reālā pieredze. Komisija un Eiropas kopiena tiesa eh, attiecīgi mm, ir pieņemusi lēmums par brīvo konkurenci, ir nepieciešams nodrošināt piekļuvu visiem, kam pienākā šis pakalpojums. Un vēl sliktāk ir jāatzīmē tas, ka komisija runā par atsevišķām cilvēku kategorijām, aizņemo, aizmirstot par šī trūcīgo iedzīvotāju plašāko jēdzienu. Līdz ar to ir doma runāt tikai par šo kategoriju un veidot iedzīvotāju geto. Uh, ir jaunā ietvara direktīva, par kuru runāja kolēģi, tas ir kaut kas pozitīvs, bet eh, šeit ir nepieciešams arī ievērot konkurences eh, aspektus un attiecīgi jāņem vērā līgumā teikt. Un šeit es gribētu atsaukties uz Barozo kunga teikto, ko arī apstiprināja šodien Ekofin padomu. Eh, tātad tika piešķirta prioritāte attiecībā attiecīgi prioritāra nozīme sociālu mā, mājokļu ziņā, un tāpēc mums būs jauna bāze, kā strādāt. Eh, es atvainojos, bet jūs arī runājat pārāk ilgi, un tas nav taisnīgi un nav korekti attiecībā pret citiem kolēģiem. Jūs, jums vajadzētu vaicāt, lai jums piešķirt vairāk laika savai politiskā grupē. Tālāk došu vārdu nākamam runātājam. Un es vēlreiz gribētu lūgt, lai jūs iekļauties laika limitos, jo mēs gribam paveikt laikā mūsu sanāksni. Tālāk Anģelkungs divas minūtes. Priekšsēdētāji kundze, es gribētu pievienoties Ģurāns kundzei, kas apstiprināja un pareizi apstiprināja to, ka šie sociālie mājokļi nav parastā komercprece un nevarētu to pakļaut kaut kādiem konkurences likumiem, kas būtu parastajā gadījumā. Un es ceru, ka komisārs man piekritīs. Un rodas jautājums, kā mēs varētu šajā jomā, kā eh, sociālie mājokļi, kā mēs varētu definēt palīdzību, palīdzību no valsts puses, jo vispirms mums ir attiecīgie trūcīgi iedzīvotāji, kas ir pelnījuši mūsu atbalstu, ir nepieciešams domāt par vajadzībām, palīdzēt tiem. Un es varu runāt tikai pamatojoties uz savu nacionālo pieredzi par sociāliem mājokļiem. Sociāla mājokļu situācija ir ļoti dažāda. Un komisijai un Eiropas institūcijām un Briselē kopumā vajadzētu tomēr padomāt par šo definīciju, kam pienākās un kādos apstākļos pienākās šis atbalsts ņemot vērā dažādas atšķirības, kas eksistē lokāli, no otras puses arī ģimenes stāvokļos ir atšķirības ģimenes stāvoklis var mainīties, attiecīgi ienākumu līmenis var mainīties, līdz ar to arī dzīves līmenis varbūt pakļauts kaut kādām izmaiņām. Kā mēs varētu ņemt to visu vērā, piešķirot sociālo mājokli? Kāda būs šeit kritērija? Es redzu, ka šeit iztrūk šīs informācijas, es neredzu šos apstākļus komisijas lēmumā. Un varbūt komisijai vajadzētu padomāt par šiem jautājumiem, piedāvāt eh, arī Eiropai attiecīgo likumdošanas kopumu, kur būtu ņemti vērā arī eh, vajadzības un arī likumdošanas jautājumi. Paldies! Dero sākums pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, klausījos šo, šīs debats, es biju referents par vispārējais intereses pakalpojumu nākotni šajā jautājumā. Uh, Mēs eh, mēģinam noskaidrot, kādi varētu būt priekšlikumi attiecībā uz sociālo mājokļu piešķiršanu iedzīvotājiem. Un, eh, diemžēl, man ir jāsaka, ka komisija nav nākus klajā ar kaut kādiem jauniem priekšlikumiem šajā jomā līdztekus pašreizējai sistēmai. Komisija nemitīgi atsakās izstrādāt juridisku skaidrību dalību valstīm. Uh, lai tās varētu, teiksim, varbūt ne tikai labāk izmantot pašreizējos sociālos pakalpojumus, bet arī, lai varētu stāties pretī un apmierināt jaunas sociālās vajadzības. Un uh, ir jārada tāds sociālais ietvers, kas varētu palīdzēt visiem iedzīvotājiem. Veselība un izglītība tie ir tādi pakalpojumi, kas ir jāsniedz uz universālumu principu, un šeit mēs nevaram ņemt vērā tikai tirgus apstākļus. Uh, kvalitāte ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Te ir runa par uh, pakalpojumiem ar sociālu vērtību, ko mēs nevaram vērtēt tikai pēc peļņas un um, zuduma principa, un tāpēc ir ne, un tie būtībā ir pamatā modernai ekonomikai. Un līdz ar to ir uh, jādomā par to, kā vietējās varas iestādes un uh, centrālās varas iestādes varētu rīkoties, jo mēs nevaram atļauties uh, šādas situācijas turpināšanai nākotnē. Paldies! Tā. Okonē kundze, divas minūtes. Madame le Président, chers collègues. Eh, Priekšsēdēs kundze, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Sākumā gribu konstatēt, ka šeit nav konkurences sociālo mājokļu jomā. Un šajā mutiskajā jautājumā mēs dzirdējām ar atbildi no komisijas par to, ka sociāla māju definīcija tomēr e, eksistē. Bet no otras puses ir jautājums par piekļuvu sociālajiem mājokļiem, un šobrīd krīzes apstākļos tā joprojām ir ļoti asa problēma un mēs esam iesaistījušies dažādās juridiskās, tehniskās, tehnokrātiskās debatēs, bet vajadzētu tomēr panākt, ka sociālo mājokļu jautājums tiek visaptvaroši izskatīts un attiecīgi iekļauts visos likumdošanas aktos, līdz ar to arī tas mājoklis tiek piešķirts, kam tas pienāks. Un komisija savā lēmumā pauž diskutējums jautājums. Es um, savā reģionā Loārs ielējā saskat šeit daudz problēmas, un tāpēc man ir divi jautājumi uz komisāru kungs. Pirmais ir vienkārši, kāds ir juridiskais spēks šai piedāvātajai definīcijai, un ka, kā varētu šo definīciju attiecināt uz visām dalību valstīm. Komisija plāno apturēt kopienas kompetenci sabiedrisko pakalpojumu joma, jo šis jautājums galu galā ir svarīgs. Mēs runājam par šo pakalpojumu universālismu un arī par to, ka sabiedriskajam pakalpojumam ir jābūt piekļuvavam no visu cilvēku kategoriju puses. Paldies! Ok, kundze. Tālāk pusotras minūtes Simona kungam. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Visur Eiropā mums pilsētās ir eh, jācīnās ar dažādām problēmām. Mēs um, ar tādiem kā geto rajoniem un mēs cenšamies risināt problēmas attiecībā uz šādiem kvartāliem un uh, pietuvināt šos cilvēkus normālajai pilsētai, bet ja mēs te nosakām dažādu sociālo mājokļu būvniecības principus, kā to dara komisija, tad mēs nosakām tādus kritērijus, kas ļoti skaidri, un taču kolēģi jau arī sacīja, li liedz vai izslēdz iespēju, ka varētu sajaukties sociālie slāņi šādos te uh, kvartālos. Un līdz ar to visi tie centieni, ko gadu desmitiem ir īstenojušas vietējās varas iestādes, tiktu likvidēti. Un arī mm, kopienas iniciatīva Urban, Urban 2 līdz ar to tiktu nolikvidēta. Ja mēs šeit nosakam kaut kādus kritērijus, pēc kuriem mm, var veicināt sociālo mājokļu būvniecību, ja mēs aprobežojamies tikai ar to, ka tikai visnabadzīgākie mm, saņem šādu atbalstu, uh, tad eh, šeit sociālā mājokļa būvniecībā rodas eh, tas, ka tiek liekta šī te sabiedrības slāņu eh, sajaukšanās, un līdz ar to tas novedīs pie šo mazāk nodrošināto sociālo slāņu vēl lielāks izslēgšanas no sabiedrības. Līdz ar to ir nepieciešama vēl plašāka definīcija un subsidiaritātes princips būtu nepiet, būt vēl, vēl dziļāk jāizskaidro, un es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu šajā jomā vēl izteikties. Paldies! Cēlērkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Šeit mums ir tāds globāls jautājums, proti par subsidiertāts principu un principu par sociālo sabiedrisko pakalpojumu universālismu kopumā, bet Nīderlandes piemērā sociālais mājoklis eh, tiek eh, nostādīts šīs debats fokuspunktā. Tas jau nav vienīgais gadījums, jo vairākus gadus dažādas eh, mājokļu un īrnieku kopienas bažīs par to, ka sociālo mājokļu būvniecība tiek ierobežota, ja kāds to vēlas. Ja mēs runājam par prasību, par, par, par vajadzību pēc, pēc pārtikas un apģērba, tad jārunā arī par to, ka prasība pēc mājokļa ir obligāta un tas ir arī tāds sabiedrības mēroga izaicinājums un balstoties uz to, uh, Jāsaka, ka valstis, kas ņem vērā savu iedzīvotāju lab, labklājību, vai nu veicina mājokļu būvniecību, vai arī kaut kādā veidā sniedz finansiālu atbalstu iedzīvotājiem šajā jomā. Un Eiropas Savienībā tagad ir īpaša situācija pēc jaunu dalību valstu iestāšanās un ņemot vērā, ka būvniecības eh, struktūra, mājokļu būvniecības struktūra ir atšķirīga Eiropā, ja tīpaši ņemot vērā nesenāko Eiropas Savienības paplašanāšanos, un tur tiešām ir jāņem vērā, ka šīs te struktūras ir dažādas atsevišķās dalību valstīs. Un eh, mājokļu privatizācija Austrum Eiropā un Dienvidu Eiropā ir notikusi politiska izmaiņa rezultātā un arī trūkst apdzīvojumās platības. Līdz ar to Eiropas parlaments reaģēja un arī atvēlēja struktūru līdzekļus šādu te būvniecības centienu atbalstīšanai, bet jebkurā gadījumā mājokļu politika joprojām ir nacionālā, reģionālā un vietējo varas iestāžu rīcībā. Tas ir tāds klasisks subsidiaritātes politikas piemērs un kur nav nepieciešama pārnacionāla regulējumi. Un es uzskatu, ka mājokļu jomā tirgus likumi ir ļoti maz piemērojami. Paldies! Respektez le temps de parole, Madame Régnier. Régnier, kundze, pusotru minūti. Paldies, komisārkungs. Sabiedriskie pakalpojumi un sociālie pakalpojumi ir ārkārtīgi nozīmīgi gan no ekonomikas, gan no politikas viedokļa un eh, būtībā arī taupības eh, režīmu to ir ļoti lielā mērā ietekmējuši. Bet tieši tādos laikos, kad ekonomikas krīze ir mūs visus skārus un ir nedrošība, eh, nākotne šajā jomā ir ļoti svarīgs stabilizācijas faktori. Manā valstī pastāv ideja, ka, ka sociālo mājokļu idejai būtu jākalpo tam, lai radītu pēc iespējas labākus apstākļus visiem iedzīvotājiem, bet nevajadzētu koncentrēties un ierobežot tikai uz nabadzīgajiem iedzīvotājiem, jo tādā veidā mēs tā kā sadalām dažādās apakšgrupās iedzīvotājus. Un es domāju, ka tam būtu, šis, šo jautājumu būtu jālēmj vietējām vērs iestādēm, viņi paši varētu definēt šos sociālos pakalpojumus un jāņem tie būtu laukā lokā no konkurences un palīdzības eh, jomām, bet ir nepieciešama tiesiskā skaidrība un tiesiskais instruments Eiropas Savienības līmenī, kur būtu attiecīgi definēti sociālie sabiedriskie pakalpojumi. Paldies! Un tagad vārds Kellī kungam lūdzu. Prieksēdētājs kundze Es eh, vēlētos pateikties arī komisāru kungam par to, ka viņš paskaidroja vairākus jautājumus un atbildēja uz mūsu jautājumiem. Protams, ka mājokļu jautājums visiem ir ļoti svarīgs, īpaši tajās valstīs, kurās labklājība nav tik augstos līmeņos. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir cilvēka pamatiesība. Ikvienam ir jābūt nodrošinātam mājoklim, vai nu par to makšā, maksājot pašam, vai nu par to maksājot no kādas valsts institūcijas kabatas. Jautājums vairāk ir par to, cik lielā mērā ik vienas valsts valdībai būtu jāiejaucas mājokļu nodrošināšanā, jo, piemēram, manā valstī bija tā saucamais mājokļu bums. Bankas pārāk viegli deva aizdevumu, un pārāk viegli arī celtniekiem bija ņemt aizdevumu un, ņemt, un celt jaunas, jaunas mājas. Un uh, bija arī tādi jauni projekti, kurus varbūt nevajadzēja nemaz uzsākt. Bankas ar plašu vērienu deva aizdevums gan individuāliem aizdevumu ņēmējiem, gan arī celtniekiem. Pie tam šie aizdevumi e, netika nekādā veidā apšaubīti. Jautājums par to, cik lielā mērā valstī vajadzētu iesaistīties jaunos attīstības projektos. Uh, Taču runājot par sociālajiem mājokļiem, es uzskatu, ka galvenokārt būtu jārunā par ienākumiem. Un nav nekādas jēgas eh, runāt par citiem kritērijiem. Jebkurā gadījumā komisijai vajadzētu skatīties varbūt no cita skata punkta, proti izstrādāt vadlīnijas sociālo mājokļu nodrošināšanā. Uh, Un es nezinu, ka vajadzētu, es nedomāju, ka vajadzētu būt tik ļoti striktiem un noteikt ieņēmumu līmeni. Es nedomāju, ka tas ir pareizais ceļš. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, paldies Kelī kungam un tagad tikau kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par sociālajiem pakāpieniem. Bet, diemžēl, Tagad ir 11% bezdarbs jauniešu vidū, un mēs zinām, ka viņiem ir nepieciešama mājokļa arī. Un eh, Eiropas Savienībā ir kvotas 4% eh, Un šos, šīs kvotas varētu izmantot pilnīgi visas Eiropas Savienības dalība valsts, lai būvētu sociālos māj, mājokļus, tas ir reģionāla fonda ietveros, bet diemžēl sakarā ar ekonomisko krīzi e, situācija Eiropas Savienībā pasliktinas, un tas, ka pieaug bezdarbs jauniešu vidū, tas mūs ļoti uztrauc, un tāpēc mēs gribētu uzdot jautājumu komisāru kungam, vai jūs nevarētu mums palīdzēt e, ar atbildi? Eh, sakot, ka eh, finansēšanas programmas laikā šī kvota, kas ir paredzēta mājokļu centu, eh, mājokļu celtniecībai, palielināsies līdz 15%. Mums ir ļoti svarīgi piešķirt šo sociālos mājokļus gan jauniešiem, gan arī vecākiem cilvēkiem. Šis sabiedriskais pakalpojums ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus un pakalpojumus visiem mūsu pilsoņiem. Mēs gribam, lai komisija izstrādā ietver direktīvu par sociāliem pakalpojumiem, kur būtu arī minimālais līmenis šādiem pakalpojumiem, kur būtu dota iespēja universāli piekļūt šim pakalpojumam visiem un kas, kur būtu pārcaurskatāmība. Paldies, Tičau kundze. Tālāk, Korēda Kampas, viena minūte. Priekšsēdētājs kundze Komisāra kungs, es uzskatu, ka runājot par sabiedriskiem pakalpojumiem un to universālumu, kā arī par vispārīgajiem pakāp, e, pakalpojumiem, Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi sabiedrībai. Patiesībā tas runā par sesto protokolu, kas ir pielikums Lisabonas līgumam. Būtu jārunā par vietējo un nacionālo līmeņu sadarbību dalību valstīs. Patiesībā ir grūti saprast, kāpēc ir jāierobežo uh, pieeja mājokļiem tām ģimenēm, kuras pelna līdz 30 tūkstošiem gadā. Ir grūti iedomāties, cik daudz ģimenēm šāda situācija tā ir, un vēl bez tam dažādās dalību valstīs ir ļoti dažāda situācija un arī dažādi instrumenti situācijas risināšanai. Runa patiesībā iet par sociālo pakalpojumu sniegšanu, par palīdzību riska grupas iedzīvotājiem, un varbūt patiesībā vajadzētu palīdzēt atrast darbu un palielināt ieņēmumu līmeni maisaimniecībā, un nevis tikai nodrošināt mājokli. Piemēram, runājot par etniskajām minoritātēm, arī tām ir grūtības iegūt normālu mājokli, un es nedomāju, ka vajadzētu balstīties tikai uz komisijas sagatavotajiem kritērijiem. Vai tiešām komisija jaucās dalību valsts kompetencē? Tagad Balčītis kungs no eh, sociāldemokrāta grupas. Paldies, prieksēdētāja kundze. Lisabons līgumā ir atrunāta pieejamības un atbilstības e, loma sociālajos, sociālajiem pakalpojumiem un arī par reģionālo un vietējo iestāžu lomu šo pakalpojumu sniegšanā. Mājokļu nodrošināšana iedzīvotājiem ar zem ienākumu līmeni ir ļoti svarīgs vienlīdzīguma princips. Patreiz dalību valstīs ir dažādi standarti, pēc kuriem tiek piešķirti sociālie mājokļi, Tas ir pilnīgi izprotams, jo ekonomiskā un sociālā situācija dažādās dalību valstīs būtiski atšķiras. Lai nodrošinātu pieeju vispārīgajiem pakalpojumiem, uzskatu, ka vajadzētu izveidot vispārīgus principus, kritērijus un nodrošināt uh, Eiropas Savienības griestu ienākumu līmeni, un tomēr dalību valsts varētu šos griestus samazināt, ņemot vērā ieņemumu līmeni katrā dalību valstī. Paldies! Tālāk mums ir brīvais mikrofons, un es gribētu dot vārdu Nikolais Kukungam vienu minūtu. Paldies, prieksēdētāji! Es gribētu pateikties komisāru kungam par sniegtiem precizējumiem un par atbildušo jautājumu, bet tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu veidot. Man ir, man ir šaubas par to, vai ir iespējams veidot vienotu definīciju, tāpēc, ka situācijas mums ir dažādas. Runājot par subsidiartāti, es gribētu uzdot plašāku jautājumu vai nevarētu skaidrāk paust kādu stand, standartu citā ziņā? Kā ir ar jauno likumdošanas aktu par mājokļu piešķiršanu trūcīgajiem vai marginalizētiem iedzīvotājiem februārī? Mēs e, pieņemam šeit e, ziņojumu, par to runāja arī Ticau kundze. Un mēs runājam par to, ka jāpalielina finansējums šī jautājuma risināšanai. Paldies! Tālāk Dāna kungam vienu minūti. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribēju iesaistīties šajā. Ja diskusijā, tāpēc, ka es arī gribu teikt, ka Eiropā ir ļoti dažādi reģioni un katram ir savu pieeja sociālā mājokļu piešķiršanai un nevajadzētu grupēt visus trūcīgos vai apdalītos vienā un tajā pašā rajonā un tādā veidā veidot geto ir nepieciešams domāt par to, ka sabiedrības slāņiem ir jājūtas kopā, lai būtu integrācija, un e, tāpēc nebūtu pareizi komisija iekties šī jautājuma risināšanā, dalībvalstīm tas būtu jādara pašām, attiecīgi e, dalībvalstis pašas regulē šo jautājumu un regulē savu attiecīgo cilvēku kategoriju jautājumu, bet uh, No otras puses noteikti jādomā par to, kā uh, uzlabot uh, cilvēku kopā dzīvošanu vienā un tajā pašā kvartālā. Un par definīciju runājot, vajadzētu runāt kopā ar defini... par dalībvalstīm, nevis diktēt kaut ko no komisijas puses. Paldies, tālāk Vigorēro kungs. Obrigada, senhora Presidente. Todos sabemos. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi apzināmies, ka tiesības uz mājokli ir pamatiesības, un tāpēc dalību valstīm ir jāgarantē, lai sociālie mājokļi būtu pieejami visiem tiem, kam tas ir nepieciešams. Laikā, kad pastāv ļoti liela mēroga sociālā krīze, kad to ģimeņu skaits, kuriem ir milzīgi parādi un ārkārtīgi liels grūtības, sagādāt mājokļus un maksāt īri un nodrošināt ģimeni ar pārtiku ir ārkārtīgi liels. Uh, Šajā laikā mums vairāk nekā jebkad ir jāsniedz palīdzība ģimenēm, kurām nav resursi, lai finansētu savu mājokļu iegādi un attiecīgs pakalpojums. Un tāpēc dalību valstīm ir jādod iespēja izmantot kopienas līdzekļus un valsts fondus, lai būvēt sociālos mājokļus un garantēt šo pamatiesību piešķiršanu tiem iedzīvotājiem, kam ir uz to tiesības, un tādējādi mazināt sabiedrības, atšķirības sabiedrībā un mazināt sociālo izslēgšanu. Mēs e, šeit uzdodam jautājumu par subsidiaritātes principu attiecībā uz sociālajiem sabiedrisko pakalpojumu universālismu. Paldies, Figredo kundzei. Zaborskas kundze, viena minūte.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 Eiropas Savienības fondu ieviešana, kas deformē tirgus apstākļus, ir novedus pie tā, ka tiek uh, ieviesta um, obligātā valsts palīdzības paziņošanas sistēma. Un uh, sociālajie mājokļi līdz šim bija izslēgti no šīs paziņojuma prasības, un tālāk tika tā, tā, tālāk tiek runāts par šo Eiropas mēroga definīciju. Līdz ar to es gribētu teikt, ka sociālajie mājokļi tomēr ir vietējo varas iestāžu kompetencē, un mums nevajadzētu apšaubīt vietējo varas iestāžu spējas atrisināt savas problēmas, jo gal galā tās ir tās iestādes, kas savas problēmas pārzina vislabāk, un viņi arī vislabāk zina, kā tās risināt. Paldies, Bārskas kundzei! Paldies! Oližņieka kungs, viena minūte. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie komisarzu, otóż... Eh, Godātās dāmas un kungi, Komisārkungs. Visiem ir skaidri redzams, ka šī problēma ir krasi atšķirīga dažādās dalību valstīs. Jaunajās dalību valstīs, tādās kā Polija, ir vesela virkna reģionu, kuros e, cilvēkiem trūkst mājokļu, jo viņu ienākumi nav pietiekami mājokļu īrēšanai. Vietējās varas iestādes, kurām būtu jāpalīdz šiem cilvēkiem, uh, Tātad vietējām varas iestādēm pēc iespējas ātrāk vajadzētu palīdzēt un nodrošināt mājokli šiem cilvēkiem. Bez eh, šāda atbalsta šie cilvēki nesaņemtu nekādu, atbild, nekādu atbalstu, nekādu palīdzību. Ja mēs vēlamies izveidot harmonizētu definīciju un uh, kopīgu politiku, tad eh, vajadzētu nodrošināt pietiekamu finansējumu no vietējo un reģionālo varas iestāžu puses, lai tās varētu nodrošināt mājokļus. Paldies! Mūsu brīvais mikrofons ir beidzies, un tagad došu vārdu Andor kungam. Lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētājiem! Godātie deputāti, es pilnībā piekrītu, ka mums ir eh, šis jautājums jāskat tādā plašākā kontekstā. Šajā gadījumā runājot arī par finanšu un ekonomikas krīzi. Pēdējo divu gadu laikā mēs redzējām, ka tas ir konkurences politikas pārbaudījums un kas skāra arī finanšu sektoru, automobīļu nozari un citas, un tāpat arī mājokļu nozari. Tas bija arī pārbaudījums mūsu sociālajai politikai, kas attiecas uz bērniem, vienalga, vai tas attiecās uz bērniem vai uz bezdarbniekiem, vai uz bezpajumtniekiem, atvainojos. Un eh, šajā jautājuma lokā, ko es esmu saņēmis, šie divi jautājumi - sociālās politikas un eh, konkurence savstarpēji pārklājas un tāpēc šis jautājums ir vēl sarežģītāks nekā tas būtu ārpus krīzes konteksta. Krīze parādīja ļoti lielu izgāšanos tirgu ne tikai finanšu sektorā, bet arī mājokļu nozarē, un kļuva ļoti skaidri redzams tas, ka tirgus spēki vieni paši uh, nevar atrisināt šo, šīs problēmas. Tas attiec ne tikai uz ļoti nabadzīgiem iedzīvotājiem, bet arī uz lielākām sabiedrības grupām. Un tāpēc es ļoti stingri iestājos pret tādu principu ieviešanu, kas um, ierobežotu sociālo mājokļu piešķiršanas principu tikai uz nabadzīgākajām sabiedrības grupām. It īpaši attiecībā uz uh, Eiropas, ņemot vērā Eiropas valstu daudzveidību un subsidiaritātes principus. Un līdz ar to šajā ziņā, šajā kontekstā definīcijas būtu jāatstāja dalību valstu ziņā, kā es jau sacīju savā ievadrunā, sniedzot atbildes uz jūsu jautājumiem. Atgriežoties pie piemēra par Nīderlandi, kas ir bijis eh, šīs diskusijas uzmanības centrā. Es gribētu atkārtot, ka komisija nenosaka vai neuzspiež eh, kritērijas, kas tika noteikti Nīderlandes kontekstā, kams ir neuzspiešos kritērijas uz citām dalību valstīm. Mēs pilnībā atbalstam subsidiaritātes principu dalību valstu ziņā ir izlemt tos apstākļus, kādos tika piešķirt sociālie mājokļi, un tas ir apstiprināts arī mūsu lēmumā attiecībā uz Nīderlandes schēmu. Es gribētu atgādināt, ka Nīderlandes varas iestāžu noteiktie ierobežojumi, kas attiec tikai uz Nīderlandi, attiec uz 43% Nīderlandes iedzīvotāju, un tas ir daudz um, vairāk nekā tikai nabadzīgi iedzīvotāji. Nīderlanda apzinās, ka ir nepieciešams šis sociālais sajaukums un e, ir nepieciešams dažādas politikas. Un te ir runa ne tikai par iedzīvotājiem, kas dzīvo ārkārtīgas nabadzības apstākļos. Es domāju, ka šīs te sociālais e, negatīvais noskaņojums, kas ir valdījis pēdējo gadu laikā, ļoti nozīmīgs faktors, un tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi delikātiem risinot šo jautājumu. Ņemot jebkuras subsīdijas, kas tiek tiešā veidā piešķirts iedzīvotājiem, uz to neatiecas valsts palīdzības noteikumi. Diskusijā arī tika pieminēts plašāks konteksts, proti vispārīgs intereses sociālie pakalpojumi, Un tāpēc man ir jārunā arī par šo jautājumu. Es gribētu uzsvērt, ka līdztekus mājokļiem ir arī citi so vispārīgo interešu sociālajie pakalpojumi, kas spēlē tādu profilaktisko lomu. Uh, un attiecas uz visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu labklājības līmeņa. 2007. gadā komisija savā paziņojumā uzsvēra sociālo pakalpojumu mērķus un galvenos principus komisija veicina sociālo pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, mēs atbalstām kvalitātes ietvara izveidi attiecībā uz sociālajiem vispārīgas intereses pakalpojumiem sociālā kontekstā. Uh, Un eh, visbeidzot, kopš, eh, tā kā daži no jautājumiem attiecās uz tādu plašāku laika spektru un attiecās arī uz nākamajām plānošanas periodu, es gribētu piekrist, ka dažādos kontekstos mājokļu jautājums tik tiešām eh, tiks skārts un tik tiešām izmaiņas attiecībā uz energoefektivitātes jautājumiem, kas, manuprāt, uh, sasaistās ar zaļo darbu vietu jautājumu. Te mēs noteikti atrodamies tādā jomā, kur būs aktivitātes, kur tiksim veikts dažādi pasākumi, un, protams, mēs centīsimies virzīt arī kopīgo Eiropas mājokļu politiku. Tāpat arī būs citi jautājumi, piemēram, mājokļu attiecībā uz um, vismazākais sargātajām sabiedrības grupām, piemēram, Romu iedzīvotājiem, un tāpat arī tiks runāts par atbalstu no struktūra fondiem, lai risinātu šādas dabas jautājumus tieši attiecībā uz marginalizētām un uh, īpaši neaizsargātām iedzīvotāju grupām dažādās dalību valstīs. Bet arī tajā ir galvenais uzsvers ir to, ka ir šie viedokļi atšķirs un valsts situācijas atšķirs. Uh, attiecībā uz to sociālajām vajadzībām un līdz ar to lēmumu un risinājumu, kas tiek pieņemti valstīs, kur ienākuma līmenis ir augsts, nebūtu nav jāuzspiež citām dalību valstīm. Paldies! Paldies, komisārkungs! Darbie kolēģi, mēs esam beiguši diskusiju par šo jautājumu. Un tagad Mēs ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tā ir komisijas deklarācija, komisijas paziņojums par drošības un preventīvajiem pasākumiem e, sūdiņos esošajās naftas ieguves platformās.